klātesošos. Varbūt mēs tagad varētu sākt. Jā, ka la komisija. Bien. Just concerned the uh, text wasn't on the table. Io direi che possiamo iniziare con le votazioni. Es uh, gribētu teikt, ka mēs uh, varam sākt balsošanu. Vai jūs esat visi sagatavojušies balsošanai? Esat gatavi? Vedo che la mattinata è difficile. Tādā gadījumā eh, no rīta, protams, ir sarežģīti. Varbūt, ka kāds ir agri cēlies. Mēs varbūt varam sākt balsot. Eh, sadarbība ar eh, nacionālajām iestādēm, lai īstenotu patērētāju tiesības. Pārstāvi. Eh, <clears throat> muutama sana pienes. Jā, es tikai gribētu dažus vārdus pateikt eh, mm, par eh, kādu jautājumu, kam tomēr ir zināma nozīme. Šeit ir regulas grozījums. Vakar trilo, trilogs nor, noritēja ļoti veiksmīgi. Mēs panācām visu, ko vēlējāmies. Mēs pateicos komisijai un padomē par veiksmīgo sadarbību, pateicos arī kolēģiem par atbalstu. Mūs, mēs vēlējāmies, lai komisijas priekšlikumā tiktu iekļauta atkārtots izvērtēšanas klauzula uh, attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzību, kas būtu Eh, jāīsteno līdz 2014. gadām par to, kā darbojas šie mehānismi un jāizvērtē arī aptvērums. Un mērķis ir tāds, ja ir nepieciešams, tad lūgt komisijai iesniegt jaunu uh, likumdošanas priekšlikumu līdz 2014. gadam. Komisija un padome iebilda pret šādas pārskatīšanas klauzulas iekļaušanu, bet galu galā tās piekāpās mūsu prasībām, un tādēļ mēs varam būt apmierināti ar rezultātu. Un es arī uh, aicinātu atbalstīt uh, šo priekšlikumu pirmajā lasījumā. Un, ja tas tā notiks, tad varēsim izskatīt šo jautājumu plenārsēdē 5. jūlijā un balsot 6. jūlijā. Jā, paldies. Vai komisija arī vēlas par to kaut ko teikt? Ja jā, tad uh, eh, Melnērkungam vārds. Thank you very much, Madam Chair. And, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai vēlējos uh, atkārtot repo kunga teikto. Es vēlos pateikties IMCO komitejas deputātiem un visiem, kas piedalījās šajā darbā un par vēlmi rast risinājumu. Komisija ir apmierināta ar uh, tekstu, par ko mēs uh, vakar vienojāmies, un mēs ceram, ka balsojumā šis dokuments tiks šodien atbalstīts. Paldies! Jā, paldies! Tādā gadījumā mēs varam balsot blokā par, pret, atturas pieņemts. Sirdnieks veicam. Aprovāta un anonimitā. Tātad vienbalsīgi tas ir pieņemts. Tālāk par tehniskajām prasībām, kredītu pārvedumiem, tiešā debeta maksājumiem, eiro un grozījumiem izdarīšanas regulā. Gepārds kundze, lūdzu. Jā, tankiši. Paldies, priekšēdētāji. Mēs, manuprāt, eh, mums būs arī vienkārši balsojums, jo ir izdevies eh, tādā ļoti patiekamā sarunā ar eh, ēnu referentiem. Man drusku jāpagaida, kamēr tāds partija būs tik tālu. Labi. Jā, nu labi. Es gribētu vēlreiz pateikt paldies visiem ēnu referentiem, jo mums patiešām bija ļoti laba un konstruktīva sadarbība, un mēs visos būtiskajos punktos varējām panākt vienošanos, lai mēs varam apkopot. Mēs teicām, ka ir uh, vēlams gan pārvedumiem, pārs, pārskatījumiem, gan arī debeta maksājumiem uh, pieņemt tādu galīgu noslēdzošo punktu. Tas uh, varbūt arī izraisītu to, ka nerastos tāds haoss patērētājiem un viss būtu daudz skaidrāk dalību valstīs. Mēs arī vienojamies par to, ka mēs 24 eh, mēnešus eh, laiku atstāsim dalību valstīm, lai šo eh, sistēmu ieviestu, lai tā būtu patiešām tāda iedarbīga, efektīva. Un tās bija tās lietas, par kurām mēs vienojāmies. Otrais punkts, par ko mēs vienojāmies - informācijas prasības patērētājiem un arī pienākums gan dalībvalstīm, gan bankām saviem klientiem, saviem pilsoņiem sniegt uh, informāciju par to, ko nozīmē šis IBAN un BIK, no kā tas sastāv, un uh, ka tas nemaz neradies tik lielu sarežģījumus. Tas nav viss tik sarežģīti. Kaut tas viss izskatās gari, uh, bet īstenībā tas ir konta numura tāds eh, kopsavilkums un eh, parastais bankas kods, eh, ko jau pazīst iedzīvotāji, un īstenībā tas viss nav tik sarežģīti. Šis IBAN un BIK un bankas tiek lūgtas sniegt informāciju patērētājiem. Mēs arī vienojamies par to, kā uh, par atpakaļ pārvedumiem, ja kaut kas notiek, kā patērētājiem ir jāsaka tikai tās izmaksas, ir kaut kādas nodevas. Uh, ja kaut kādas kļūdas ir radušās, kuras viņi paši ir radījuši, par ko viņi paši ir atbildīgi. Bet savukārt eh, citas sūdzības, nu, tad bankām pašām ir jāvienojas par to, kas seks izdevums. Es domāju, tas ir arī vēlams un labi, ka mēs patērēm šeit neuzliekam slogu ka uh, viņiem eh, būs jāgrie, jāvēršas pret bankām juridiski tikai tādēļ, ka banka paša starpā ir kaut kāda problēma. Es domāju, ka es ar to ar visas būtiskos punktus esmu pateikusi par ko mēs eh, vienojāmies. Un īstenībā šeit runa ir par to, kā eh, lai pilsoņiem pēc eh, iespējas vienkāršāk to visu padarītu, lai informācija cik vien iespējams labāk sniegtu patērētēm, lai viņiem atvieglotu apieties ar šo jaunu sepa sistēmu. Un tādā veidā arī dotu vairāk laika, 24 mēnešus ilgāk, lai patiešām to visu var ievadīt un izmantot. Tas ir ieteikums, kuru mēs eh, esam izstrādājuši jums kā galvenajai komitejai, varam es to piedāvāt. Un es domāju, ka tā bija ļoti laba sadarbība, un es gribētu vēlreiz pateikties arī sekretariātam, kā sekretariāts ļoti palīdzēja man darbā. Jā, labi, paldies. Vai jūs eh, arī vēl vēlaties, Buzitovkungs? Um, no, uh... Nē, priekšsēdētājs kundze, es tikai vēlējos pateikties Gebhards kundzei par ļoti labo sadarbību, bet es gribētu norādīt, ka es vēlos iesniegt mutisku grozījumu 15. grozījumam. Pie tā mēs nonāksim vēlāk, bet es gribēju to pateikt jau tagad. Paldies. Perfektu sēnu. Jā, lieliski. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē, tādā gadījumā balsojums. Vai jums ir savas balsošanas kartiņas eh, pie rokas? Pirmais kontrolas gājiens. Vai pārbaudīt, vai sistēma darbojas? Vai tautas partija arī var balsot? Okay. Labien, votu chiuso. Labi, tad beidzam balsot. Socialisti. Socialisti. 10. 10. Perfetto. Labi. Alde, se può votare. Alde, vai jūs varat balsot? Perfetto. Arī labi. Es teiktu, ka mēs esam tagad tik tālu, varam balsot. Sastais grozījums. Gebhārdas kundze. Kurš par? Jā. Tagad balsojam. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Es varbūt, jā, ātrāk varētu. Pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Kompromiss divi par pret atturas pieņemts. Tālāk grozījums 52 par, par Tagad beidzam balsot. Noraidīts. 47 par. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 15 pret 50. 48 par. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. Tālāk. Tagad būs 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 15. Šeit pastāv mutisks grozījums. Būs uz tev kurš dienu vārds. Yes, on behalf. Jā. Es vēlējos uh, Tautas partijas grupas vārdā, lai šis uh, punkts tiktu pār, pārcelts uz uh, apsvērumiem no 16. Pā, no 6. punkta. Tad mēs varētu atbalstīt. Gebhārs kundze, jā, tā nav nekāda problēma man. Jā, lieliski. Labi, tad balsojam. Kurš par? Pret? Aturas? Pieņemts. Tālāk grozījums 55 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 4 par pret atturas pieņemts. Tālāk grozījums 57 par pret atturas pieņemts. Grozījums 58 par pret atturas pieņemts. Tālāk grozījums 58. 59 par. Balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienu balsu. Vairāk. Vai jūs nenobalsojāt? Vēlreiz lūdzu par to pašu. Vēlreiz balsojam par grozījumu 59. Vai jūs tagad visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Labi, noraidīts. 19 bija pret. Tālāk grozījums 60. Sākam balsot. Visi nobalsojāt, beidzam balsot, norādīts. Grozījums 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 19. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 20 kurš pār pret atturas pieņemts. Grozījums 62 pār pret atturas noraidīts. Grozījums 63 pār. Nē, balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 21 par Jā. Nu labi, tad mēs esam tagad īstenībā es atvainojos ar priekšēdētāja grozījums. Viens. U viens. Gebhārs kundze. Kurš pār pret atturas pieņemts? Kompromis pieci. Par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Grozījums 42. Balsojam, sākam balsot. Visi nobalsojot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 4 par pret atturas pieņemts. Grozījums 5. Balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 par 17. 43. Balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk eh, grozījums 44 par pret atturas pieņemts. Grozījums 45 par. Nē, balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk grozījums mutiskais. Gebhardas kundze, jā, tā ir. Bet uh, mēs to īstenībā jau esam iekļāvuši. Ja jums ir kaut kas sakāms, tad lūdzu. Citādi jau tas jau ir tekstā. Balsojam, balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. ECR, laikam kāds par daudz nobalsojis. Sākumā Jūs. Tagad beidzam balsot. Norēdīts. Nav tik traka, saka priekšsēdētājs kundze. Jā, tad mēs esam pie pielikuma tagad. 46, jā, pareizi, es jau ir norēdīts. 46, grozījums 46 balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk par pielikumiem. Tikai viens iesniegums. 3-1 par, pret, atturas pieņemts. Tālāk galīgais balsojums. Elektroniska lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. Lieliski. 3-4 pār, tikai viens atturējies. Gebhārdas kundze, sirsnieks, sveicam jūs. Laura, una presentazione sobre Twitch internal.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 Beitrag. Jā. È una proposta. Chiedo la cortesia di poter iniziare così continuiamo con la discussione. Vai mēs varētu tagad turpināt darbu, godātie kolēģi. Lūdzu, ievērojiet klusumu. Es vēlētos ierosināt uh, priekšlikumu attiecībā par uh, patērētāju tiesību priekšlikumu. Uh, Tātad priekšlikums ir tāds, ka mēs par šo dokumentu balsojam rīt no rīta desmitos. Tas būs, tā būs īsa sanāksme balsošanai. Šodien pēcpusdienā 15. notiks slēgta sēde koordinatoriem. Un es gribētu tagad dzirdēt jūsu viedokli par to, kā rīkoties. Vai jūs atbalstat manu priekšlikumu vai vēlaties balsot šodien trijos? Gebhards kundze. Paldies, mēs, eh, korepēra teksts vēl nav, korepērs pat labāk konsultējas, un eh, tādēļ patiešām nav iespējams tagad pieņemt lēmumu, kādā veidā mums eh, balsotu. Es domāju, ka ir, deputātiem ir tiesības patiešām šo tekstu pamatīgi pārlasīt, izstudēt, kas mums tiks iesniegts no padomas puses, tādēļ faktiski šodien neiespējami šodien 15. balsot. Un es īstenībā paliku pie tā formulējuma, kas bija jau šodien, possibly vote tomorrow Tātad, ja teksts būs savādāks nekā tas, ko, kam mēs esam piekrituši, tad, protams, ka mēs par to nevarēsim balsot, tad vajadzētu paraudzīties, kā rīkoties tālāk. Tādēļ priekšlikums mans pateikt, vai tad iespējam balsošana rīt desmitos. Tad es varētu piekrist, ja mēs tādā veidā rīkotos. Paldies! Absolutamente. Passo ora la parola all'onorevole Turunen. Labi, un tad es tagad došu vārdu Turunens kundzei. Jā, man Viņai priekšlikums par uh, procedūru. Jā, mēs arī piekrītam uh, jūsu priekšlikumam balsot rīt desmitos no rīta. Mēs vēlētos vispirms izanalizēt sarunu rezultātus. Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Hārborkungs. Es domāju, ka šis priekšlikums ir saprātīgs, bet šo pēcpusdienu mums ir pusstunda paredzēta, un uh, šī ir slēgtā sanāksme, un es domāju, ka mums būs tad laiks šo tekstu analizēt, es varētu vadīt, vadīt šo sēdi, un tad komisija, komiteja varētu šo pēcpusdienu izlēmt, vai mēs balsosim rīt vai nē. Un es gribētu vēlreiz uzsvērt uh, to, ka šāds grafiks ir tāds, ka priekšstādātāja konferences mums ir ierosinājusi, ka gala balsojums notiks plenārsēdē nākošais nedēļu, un priekšsēdētāja konference ir nolēmusi atteikties no parastā mm, pārdomu perioda. Tas nebija mans priekšlikums, es tikai gribēju jums paskaidrot, ka sākotnēji mēs bijām paredzējuši izskatīt šo jautājumu jūlijas sanāksmē, bet priekšsēdētāja konference lēma citādi. Uh, Un līdz ar to mums būs nepieciešama šī pusstunda, lai mēs varētu apru, apspriest šo jautājumu. Es domāju, ka ēnu referenti varētu sanākt, sanākt iepriekš, un tad mums būtu oficiāli sanāksme trijos ar tūkojumu. Jā, tagad es dodu vārdu Gebhārdas kundzei. Es atvainojos, vai varētu varbūt balsojumu nepārēc varbūt uz 10.30. Jūs tikko kā redzēju, ka man ir arī ļoti svarīgs cits uh, pasākums, ko es nevarēju, nevaru pārēt 10. Bet 10.30 būtu iespējams. Varbūt arī citi kolēģi to varētu pieņemt. Man tas personīgi būtu ļoti nāktu par labu. Jūs panāktos man tiešām pretī. Paldies. Nu, ja nav nekādu iebildumu, tad uh, balsojums notiks rīt 10.30. Hārbārkungs. Rīt mums ir paredzēta uzklausīšana un ir uzaicināti daudzi runātāji, un līdz ar to tomēr šī 10.30 varētu radīt sarežģījumus, un es ierosinu tomēr uh, balsot desmitos, un pēc tam uh, noturēt uzklausīšanu. Mēs nevaram pārtraukt uzklausīšanu un tad sākt balsot, tas nebūtu pieņemam. Un tādēļ es aicinātu Gebhārdas kundzes tomēr uh, pacensties atnākt desmitos. Un patiesībā referents ir Salvīnī. Priekšsādātāji. Jā, tā kā ir paredzēta uzklausīšana no 10 līdz 12.30, to es nebiju tā, tam pievērsos uzmanību, tad es aicinātu balstot varbūt pirms desmitiem. Diemžēl mēs nevaram um, grozīt darba kārtību, jo ir paredzēta uzklausīšana. Deviņos? Varbūt, ka varētu deviņos, deviņos balsot vai deviņos piecpadsmit. Tas man būtu iespējams. Mm. Honorevole Rašfo. Jā, Švābkungs. Eh, rīt, ja notiek balsošana, tad es varu tikai desmitos atnākt. Priekšsēdāt. Nu, tad balsosim par šo jautājumu, ja jūs tā vēlaties. Arijas. Priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka balsošanai būs nepieciešams tikai 5 līdz 10 minūtes, ja es esmu pareizi sapratis. Tad var būt mēs varētu gluži vienkārši, jūs varētu atlikt to, kas ir paredzēts par piecām minūtēm. Es mēģināšu, tad nu, darīsim desmitos, to jau tas ir tādi nevar, man būs ļoti grūti to norganizēt, tas jāsaka godīgi. Ne, bez piecām desmitos, bet desmitos, tieši desmitos tādā gadījumā. <laughs> Ringrazio l'onorevole Gepard. Labi, tad eh, tieši desmitos un pateicamies Gepkārts kundzei par viņas um, gatavību sadarboties. Rīt notiks balsojums, tas būs ļoti īsts, tātad desmitos. Un šodien trijos notiks sanāksme ar ēnu referentiem. Ēnu referentu sanāksme šodien trijos. Tagad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta um, tas ir pētījums par, e, par digitālo iekšējo tirgu ele, elektroniskā veida organizētiem iepirkumiem un elektronisko parakstu. Ah! Paldies! Cerējumās dāmas un kungi, labdien! Mēs priecājamies par to, ka šodien varam prezentēt mūsu pētījumu rezultātus. Mans vārds ir Anita Rozenkötera un mana kolēģe eh, doktore Anja Hofmane. Mēs šeit pārstāvam eh, autoru komandu, kas eh, sastāv no FPS advokātiem, un to visu atbalsta doktore Jurē Šmita, tā ir docente Budapeštas universitātē. Eh, šis eh, eh, advokātu birojas, tas ir vācu birojas, un galvenokārt šajā elektronisko parakstu, un arī par iepirkumiem, publiskiem iepirkumiem mēs strādājam galvenokārt. Mums komiteja uzdeva jautājumu, kādā veidā šeit notiek, nu kā to visu vērtēt, ņemot vērā digitālo iekšējo tirgu. Šeit mēs galvenokārt pievērstam uzmanību diviem konkrētiem punktiem. Uh, Pirmkārt, jautājums par eh, to, kā pārstrādāt normas par eh, elektronisko parakstu. Šeit doktors Hofmanis kundze pirmā runās, otrais jautājums bloks attiecas uz uh, aktuālo situāciju, raugoties uz elektronisko līdzekļu izmantošanu uh, iepirkuma procedūrās. Uh, tā būs otrā daļa, kur jums paskaidrošu. Tagad došu vārdu savai kolēģē doktorē Hofmanē par elektroniskā parasta, paraksta jautājumu. Good morning, <clears throat> ladies and gentlemen. Labrīt! Es esmu Anja Hopmana un es sākšu pastāstīšu par šo te elektronisko parakstu. Mana prezentācija sastāv no piecām daļām. Es sākšu ar īsu pārskatu par elektroniskā paraksta definīciju, par esošo situāciju, par šķēršļiem. Uh, Un pēc tam es uzskaitīšu stratēģijas, ko mēs piedāvājam, un visbeidzot pastāstīšu par ieteikumiem, ko vajadzētu turpmāk spērt. Lūdzu, nākamo slaidu. Tātad, kas ir elektroniskais paraksts? Elektroniskā paraksta direktīvas sas, ietver uh, definīciju pantā 2.1 Tās ir definētas kā dati, kas ir elektroniskā veidā, kas ir eh, saistīti ar citiem elektroniskiem datiem un kas eh, kalpo par aut eh, autentifikācijas metodu. Ir trīs līmeņi. Vienkāršs elektronisks paraksts, piemēram, vārds, kas ir ielikts e-pasta beigās. Plašāka forma ir advancētais elektroniskais paraksts ja, šīs, ja mēs varam identificēt parakstītāju un ja tas garantē dokumenta integritāti, tad tas ir adancētais e, paraksts. Jo, tas ir, jo tad jebkādas izmaiņas dokumentos būtu atrodamas. Visvairāk attīstītājs e, elektroniskā paraksta veids ir kvalificētais, e, kur direktīva visvairāk par to runā jo tam ir jāatbilst visiem, eh, visām prasībām attiecībā uz e-parakstu. Un tur jābūt kvalificētam certifikātam un jābūt izveidotam ar drošu uh, iekārtu, jeb ja programmu. Mūsu pētījumā ir vairāk informācijas par e-parakstu. Tur ir uh, arī skaidrs uh, juridiskais ietvars noteikts, un šie paraksti tiek pieņemti arī tiesu prāvās kā pierādījuma. Attiecībā uz esošo situāciju ir elekta e, e, paraksta direktīva, kuri noteikti tehniskie standarti. Vēl ir daudz tehnisko standartu un uzticēšanās tāda, ka tīkls Dalība valstis ir uz, nopublicējuši sārakstus, kur ir uh, uzrādīti tie, kuri ir kvalificētie, um, autorizētie nodrošinātāji. E-paraksti parasti tiek izmantot uh, e-valdībā, e-rēķinos un e-banku sektorā, bet e-komercijā maz. Uh, Eh, labs eh, piemērs ir Austrijas eh, Citizen Card ehm, šam e-parakstam. Šī tā saucamā burgera karte pilsoņi var izmantot e-parakstu, lai piekļūtu valsts pakalpojumiem publiskai administrācijai. Piemēram, viņi var reģistrēt savus pie, uzņēmumus, vai pieteikties uz um, pensiju, vai pieteikt uh, dzimšanas apliecību un tā tālāk. Arī Igaunijā vairums iedzīvotāji izmanto e-pārakstu un mobilos pārakstus, jo īpaši e-banku sistēmā arī nodokļu un online balsošanā visas dalība valstis ir ieviesušas šos te e, pasākums, bet tomēr tos ir grūti salāgot valstu starpām ir eh, ārkārtīgi dažādas nacionālās sistēmas, un tas nozīmē, ka aplikācijas ir atšķirīgas, un tas noved pie tirgus sadrumstalošanas, līdz ar to pārobežu atzīšanā ir problēmas, un līdz ar to arī eh, arvien mazāk tiek izmantot pārobežu darījumos šie te e-paraksti. Eh, šķēršļus var sadalīt četros līmeņos. Nākamais slēdz juridiskā līmeņa, tehniskā līmeņa, uzticēšanās līmeņa un praktiski, praktiski līmeņa šķēršļi. Galvenie šķēršļi juridiskajā jomā ir vairākas nesakratības starp ieviešanu un interpretāciju e-paraksta direktīvā. Teiksim, eh, tur ir nodefinēta persona, uh, Uh, un tad nav, tad liekas, ka to var piešķirt tikai fiziskām personām, bet uh, ir valstis, kuras izdod šos te parakstus arī juridiskām personām. Spānija, Ungārija, Latvija un Rumānija ir šādas valstis. Uh, vēl citi atšķirības ieviešanā um, parādās, ka jānodrošina kvalificēta certifikāta uzraudzība, bet E, pašas dalībvalstis var organizēt šo darbu. Līdz ar to rāda, rodas e, uzraudzības e, sistēma atšķirības. Galvenais juridiskais jautājums ir tomēr tas, ka aptvērums direktīvai tiek uzskatīts pārāk šaurs un kvalificētie mm, e-paraksti jo īpaši Ehm, un tur nav skaidri noregulēti citi certifikācijas eh, pakalpojumi, kas parādo, parādījušies tirgo, kas ir saistīti ar e-parakstiem. Ehm, teiksim, arhivēšana, paraksta validēšana, ehm, bez tām direktīva neregulē, piemēram, mail pakalpojumus un vēl nav identifikācijas un autentifikācijas eh, pakalpojumi. Un tāpēc arī ir grūti ieviest um, jaunas aplikācijas e-valdības pasākumos, piemēram, eh, līdzās juridiskiem jautājumiem arī uzticēšanās un uh, Eh, tehniskā līmenī mm, ir problēmas, jo ir daudz um, standartu, bet tie ir pārāk sarežģīti, viņi nav orientēti uz biznesu, nav nekādu vadlīniju, kā izmantot šo standartus, un standarti nav izsmeļoši. Trūk standartu certifikācijas pakalpojumiem, kas ir saistīti ar e-parakstiem. Turklāt trūkst uzticēšanās eh, e-parakstiem, kas nāk no citām valstīm. Vēl praktiski jautājumi. E-pāraksti e, nepārāk bieži tiek izmantoti. Mūsuprāt, tas ir tāpēc, ka e-pāraksti vēl netiek e, pieņemti no visām pusēm. Ne visiem ir pietiekoša infrastruktūra e-parakstu ieviešanai, izmaksas e-parakstiem pārāk augstas vai nesamērīgas salīdzinot ar ieguvumu Un vēl trūkst arī piemērātu e-parakstu aplikāciju, kas varētu mudināt eh, pilsoņus izmantot e-parakstu. Un tāpēc ir jārīkojas tālāk. Un tagad ir jautājums, kā mēs varam nodrošināt miedarbību eh, un arī atvieglot pārobežu izmantošanu. Lai sasniegtu šo mērķi, divas eh, stratēģijas tiek piedāvātas. Uh, Eh, komisija ir pasūtījusi mm, pētījums. Pirmais ir plaša mēroga pieeja. Tas nozīmē, ka vajadzētu eh, izstrādāt eh, juridisku, tehnisku un uzticamu tīklu e-parakstiem, un tur būtu pamatīgi jāpārstrādā e-paraksta direktīva. Otrā stratēģija ir neliela mēroga pieeja Eh, un tur tiek piedāvāts eh, izmantot esošo mm, juridisko ietvaru, ne, negrozot direktīvu. Galvenā atšķirība starp abiem eh, variantiem ir šis te juridiskais līmenis. Plaša līmeņa pieeja ir pamatīgi jāpārstāvdā direktīva Un tāpēc uh, tur ir teikts, ka direktīva jā, jārunā ne tikai par kvalificētiem e-parakstiem, bet arī vajadzētu regulēt visus elektronisko parakstu un saistītos produktus un certifikācijas pakalpojumus. Uh, iekļaujot arī mm, pakalpojumus, kas saistīti, kur, kas saistīti ar e-parakstiem, tāpat kā identifikācija, autentifikācijas pakalpojumi, bet mm, maz mm, šaurāka, šaurāks pieejas variantā tur pastāv bažas, ka būs ļoti liels garas procedūras, lai, pie, lai grozītu direktīvu, un tāpēc vajadzētu izdot nesaist atbilstošu komisijas dokumentu, kur paskaidrotu atsevišķus jautājumus. Tehniskā līmenī e, abos gadījumos e, tiek ieteikts izveidot e, jaunu ietvaru, kur būtu noteikti vispārīgi e-parakstu standarti. Tehniskajiem standartiem arī nevajadzētu būt noteiktiem direktīvā, lai būtu tāda mm, fleksibilitāte, ja belastība direktīvā. Uh, Drīzāk vajadzētu ar komisijas lēmumiem eh, noregulēt šos te jautājumus. Juridiskais pamats ir, ir 3.5 pants direktīvā. Attiecībā uz uzticamības eh, līmeni plaši, plašā pieeja ir teikts, ka visiem certifikācijas pakalpojumiem jābūt pakļautiem eh, pārmaiņām un jā, jāveicina brīvprātīga akreditācija un arī viss certifikācija pasākumi. Vajadzētu arī izveidot uzticamības sarakstus, kur būtu visi mm, certifikācijas pakalpojumi. Nu, un vēl vajadzīgi pašreklāmas un eh, izglītošanas pasākumi. Tas ir abos, abās pieejās. Tātad, kādas ir mūsu eh, rekomendācijas turmākajam darbam? plaša mēroga pieejā e, būtu, mūsuprāt, tas labākais variants. Mums vajag pamatīgi juridiska pamata visiem e parakstiem, e, kas nozīmē, ka direktīva būtu pēc būtības jāgroz. Mēs uzskatām, ka tehniskais ietvars un vadlīnijas ir jau Eh, uzsāktas darbs pie tām, jo komisija ir devusi standartizācijas mandātu, piešķīrusi eh, standartizācijas organizācijai. Un tad vēl vajadzētu jaunus eh, tehniskos standartus ieviest ar komisijas dokumentiem un juridiski jānodrošinās direktīvā. Līdz ar to jāpaplašina pāns 35 um, direktīvā, kur būtu paredzēta arī mm, juridiska atbildība produktiem un pakalpojumiem attiecībā uz referents standartiem. Vēl jāpalielina uzticamība visiem šiem te certifikācijas pakalpojumiem, lai uzlabotu miedarbības starp valstīm. Un vēl, protams, ir vajadzīgi pašreklāmas uh, pasākumi arī jāveic Eiropas komisija jau ir paziņojusi, ka jāpārskata šī direktīva šogad. Mm, tāpēc arī komisija acīm redzot ir pieņēmuši šo plašu mērogu pieeju. Bez tām paralēli mēs iesakām vēl dažus pasākumus, e, harmonizācijas iniciatīvas un pilotu projekti, ko komisija atbalsta, pieņemsim PEPAL un SPOX, tie ir jāturpina un tie ir jāpārskata arī pārskatītās direktīvas ietverā. E, vēl elektroniskās identifikācijas jomā jādara kaut kas, jo identifikācija ir priekšnoteikums tam, lai varētu izmantot e-parakstu. Un vēl vajadzētu pārskatīt ekonomiskos atbalsta pasākums e-parakstam. Piemēram, finansu pamudinājumu lietotājiem izmantot e-parakstu un Eh, nodrošinātājiem piedāvāt eh, taupīgākus elektroniskus eh, e-parakstus un radīt elektronisko parakstu aplikācijas masu tirgumu. Tās ir mūsu rekomendācijas. Es ceru, ka es vispārīgi pastāstīju par esošo situāciju, par to, kas būtu jādara e-parakstu jomā. Protams, vairāk informācijas varat atrast mūsu pētījumā. Dāmas un kungu, paldies par jūsu uzmanību! Un došu, mm, došu vārdu tagad atkal mūsu, manai kolēģei. Viņa pastāstīs par uh, elektronisko iepirkumu. Paldies. Dankšen, Aņā. Paldies, Aņā. Joma par uh, elektronisko iepirkumu. Tā ir joma, kuram ir ārkārtīgi liela ekonomiskā nozīme. Tas mums visiem ir skaidrs. Ņemot vērā šo ekonomisko nozīmi ekonomikā kopumā Eiropas Savienībā, protams, šeit uh, pastāv uh, liela interese. Uh, uzsvērt tās efektivitātes, kas nav varbūt pietiekami apgūtas, un arī raugoties uz iepirkuma eh, procesiem radiet arī caurskatāmību un arī konkurences spēju to visu optimizēt. Šie pasākumi. Vispētījiem par to ir viensprātis. Eh, tas novadīs pie ievērojama izmaksu samazinājuma elektroniskā iepirkuma jomā tiek eh, saskatīts arī tās būtisks eh, potenciāls, lai gan arī administratīvais procesos, gan iepirkuma procesos eh, tiešām ietaupītu izmaksas. Tā nav nekāda jauna koncepcija. Kopš 2004. gada tad tika izstrādāts rīcības plāns, tika atbalstīts šis elektroniskais iepirkums, un toreiz arī direktīvas ir izstrādāts, un tas viss ņēmas kā pamats. Lūdzu, nākamo slaidu pirms mēs eh, raugāmies uz konkrētajiem punktiem, vajadzētu atsaukt atmiņā, kas īstenībā domāts ar šādu elektronisku organizētu iepirkumu. Ar to domāts process, kas eh, atsevišķos soļos vai pēc iespējas visās eh, posmos pamatojas uz elektronisko sistēmu, kas pamatojas internetā. Noteiktās fāzes, sagatavošanas fāzē, iepirkumā, tas viss jau ir ļoti labi ieviests, un elektroniskā izsludināšana tas ir līdzeklis, kas tiek ļoti daudz jau izmantots, it īpaši jomā, Eh, par līguma izpildi noslēguma fāzē, tas savukārt izskatās jau savādāk. Ja mēs paraugāmies eh, šo minimālo pamatu, tad eh, tā kvalifikācija, ko gaida no iepirkuma, tad tiek pieņemts, ka vismaz šīs pirmās fāzes, šajā pirmajā priekša atbalsta fāzē un e notifikācijā, e-submission un citās Mm, kā jūs jau dzirdējāt arī par elektronisko parastu, e, tad e, lielākā daļa no piedāvājuma izstrādes šeit ir vajadzīga saspēle starp e, pasūtījuma devēju un ņēmēju, un tīpaši intensīvi šajā posmā, tieši tāpat kā elektroniskajā parakstā, šī sadarbība ir centrāla. Lūdzu, nākamais slaids. Kādā veidā izskatās elektroniskā iepirkuma īstenošana praksē, kas īstenots jau dalību valstīs un kur pastāv vēl arī optimizācijas iespējas eh, tālākajai rīcībai. Zaļā grāmata no 2010. gada šeit ir, eh, te ir veikts ļoti tas plašs pētījums, eh, kurā ņemti vērā daudzi pētījumi, vairāk nekā simts lapuses ir šajā apkopojušā pētījumā, un ļoti daudz imersīvi ir apkopoti dati, uh, Eh, un ir novērtēts, kāda ir aktuālā situācija, kāda izskatās situācija dalībvalstī, lai to varētu novērtēt. Problemātiski šeit, eh, neraugoties to, ka tāds apjomīgs darbs ir veids, eh, un to ir veikuši dažādi institūti, ka, lai šādi pamatoti dati ļoti daudzos jomās nevarēja tikt ievi, ie, ieviesti. Piemēram, šeit nebija nekāda sistēma, kas atļautu patiešām reprezentatīvu konstatāciju veikt par to, kādas ir kvotas iepirkumiem Kāds tam visam ir iemesls, ka noteikti punkti, kas varbūt, varbūt nav vēl tik ļoti virzījušies priekš, kā 2004. gadā tas tika plānots, lai to visu varētu vēl optimizēt? Vai tas ir tādēļ tā, ka šeit varbūt ir tāda ekspertu ziņā, varbūt vēl kādas šaubas par elektronisku iepirkumu šķiet, ka tā nav, ka tas īstenībā jau dod tikai priekšrocības, šis elektroniskās iepirkums, piekļuve Eh, šādiem eh, iepirkuma procesiem pārobežu sakarā daudz vienkāršāk. Meklējot informāciju par iepirkumu, eh, par konkursu izsludināšanu, tas ir daudz saskatāmāk iespē, iespējams nekā tad, ja tas bija tikai papīra formātā. Ir tiepaši, lai izvairītos no korupcijas, tieši E izsludināt šādi konkursi dod lielu labu, labumu priekšrocības un eh, pēc tam ļoti viegli elektroniski arī eh, konstatēt, ja kāds ir iejaucies pa vidu vai kaut kā negatīvi ietekmē šo procesu. Eh, klāt vēl nāk arī tā, kā vidas aspekts tādā tīrā īstenošanā elektronisko līdzekļu izmantošana, tas varētu būt pilnīgi bez papīra formāta iepirkuma procedūra. Un galu galā arī realizējot tieši pēc pēcposmu šiem uh, visiem norēķiniem un atskaitēm elektroniskajā, tas viss uh, radītu arī labākas cenas, jo uzņēmumiem tas uh, uh radītu daudz ātrākas procedūras iespējamu un to visu var ņemt vē, vēlā arī izmaksu ziņā un būt labāka cena. Kādi ir trūkumi? Gal galā var secināt tikai no tiem punktiem, kur elektroniskā iepirkuma iespējas varbūt nav optimāli izmantotas vai arī neatbilst lietas būtībai. Viens aspekts, kas eh, jau realizētajā e eh, iepirkuma procedūrā ir jākonstatē, ir pamatoties uz nepieciešamiem ekspertu kompetencijiem, lai īstenot šādu elektronisko iepirkumu. Šīs centrālās iepirkuma institūta, eh, institūta to varētu izmantot, piemēram, Austrijā. Tas ir uh, Eh, centrālajās iepirkuma iestādes, kas ar tādiem, eh, strādā ar tādiem ietvaru liekumiem, pamatliekumiem, un viņi gūta vislielāko labumu no šādiem elektroniskiem iepirkumiem. Varbūt kritiski varētu šeit piebilst, ka šādi eh, ļoti apjomīgi ietvarie pamatlēmumi tādu konkurences aspektu drīzāk aizkavē. Gal galā tas dod šo izmaksu uh, labumu, bet varbūt, ka drusku negatīvi ietekmē konkurences uh, aspektu. Novērtēšanas process, mm, tas nav obligāti uh, visās jomās elektroniski šeit atspoguļojums. Lūdzu, atgriezieties pie priekšējā slaida. Varbūt tas būtu vēl viens kritisks aspekts, ko varētu uzskatīt par trūkumu praksē. Uh, proti novērtēšanas process, eh, kurš vislabākās izmaksas un vislabākais sniegtais labums, īpaši šādi kompleksi pakalpojumi, to jau nevar visu aprēķināt tikai eh, un vienīgi ar matemātiskiem algoritmiem. Šeit daļēji ir tā saucamie mīkstie kriteriji, eh, vērtējot kvalitāti. Šeit izmantojot elektronisko iepirkumu ir jākonstatē, ka ir tendence, proti, kā lietotāji drīzāk distancēs no šādiem mīkstiem kritērijiem, raugās tikai uz cenu un tikai to, ko var aprēķināt izteikt skaitļos. Pēdējais punkts, ko varētu uzskatīt par kritisku, vai varētu būt sniegt kādu radīt trūkumus praksē, proti, ka mazie un vidējie uzņēmumi, viņiem varbūt būtu grūtāk pārorientēties uz šiem elektroniskajiem iepirkumiem, jo viņiem no sākuma, protams, būtu kaut kas jāinvestē sākumā, lai iepazītu šīs elektroniskās sistēmas. Līdz nākamo slaidu. Mēs gan arī visās tā valstīs ir pastāv juridisks pamats kas ir bāze elektroniskajam iepirkumam. Ne visās dalību valstīs ir visas fāzes elektroniskajā iepirkumā elektroniski aptvērušas. No pirmā konkursa izsludināšanas līdz uh, gal galā noslēguma fāzē, kur ir visi aprēķini, Jūs redzat, ka šeit ir atšķirības juridiskā pamata ziņā, kas jau eksistē. Daudz uh, lielākas ir atšķirības, ja mēs paraugāmies uz prakses jomu patiesajā īstenošanā. Šeit ir tādas valsts, kas ir pa priekšu, kā piemēram Portugāle, kas ir veikušas tādu milzīgu soli uz elektroniskā iepirkuma pusi, proti noteikti uh, konkursi, šeit noteikti iepirkumi, viņiem pat ir obligāti jāsludina elektroniski. Aktuālajā pētījuma parāda, ka tas kaut kādā nes augļus, dod labumu Portugālē. 75% no visiem uh, iepirkumiem ir elektroniski iepirkumi, un uh, tas uh, ir ietaupījis cenas 10 līdz 20 procentu šiem pasūtījumiem, un administratīvās izmaksas pat 60 eh, procentus ir ietaupījušas. Tādēļ var teikt, ka dalībvalstīs, kā tas tiek īstenots, ir patiešām tāds, tāda parauga, kas ir kā tāds eh, paraugs citām valstīm, uh, Mēs redzam, ka tā, tās ļoti plašs tvērums un kopīgais eh, portfelis, tad visās dalībvalstīs šeit ir nu, dažādi varianti. Nākamais slēdz, tur mēs redzam, ka arī Eiropas Savienības līmenī pastāv arī eh, tādas atbalsta iniciatīvas, dažādas atbalsta iniciatīvas, lai atbalstītu uh, e iepirkumu, un doktoras Hofmars kundze to jau arī daļai pie, pieminēja, piemēram, PayPal, tas ir tāda ļoti plaša pieeja, viņiem ir uh, Tur viņi strādā pie noteiktiem uh, aspektiem, pie posmiem, lai visu to varētu aptvērt un apvienot kopā, lai būtu šis e-pirkums uh, vis, visā savā uh, aptvērama, lai būtu elektroniski, lai tas arī pārobežu sakarā tiktu uh, atrisināts, un tur ir rodas pagaidām vēl daudzas problēmas. E-certis, tas ir informācijas mēdījis, un arī klasiskajā iepirkumā ir vieglāka pasūtījuma devējām uh, Uh, tas atvieglo uh, novērtēt uh, arī saturiskā ziņā, kas ir šie piedāvātāji. Tas nozīmē, ka notiek ļoti daudz, un uh, ir jāsaka arī, ka mēs neesam vēl pagaidām sasnieguši to, ko cerējām 2004. gadā sākumā. Nākamajā slaidā mēs uh, pieskarsimies punktam, kādi ir galvenie traucēkļi un šķēršļi aktuālajā situācijā, kuru esam apkopojuši, un kādēļ tie rodas. Galvenie šķēršļi, kurus esam konstatējuši, ir uh, tas, ka nav vienoti standarti, ko visi būtu pieņēmuši. Tiepaši raugoties uz tehnisko līmeni, tas uh, ir, ir izraisies tāds daudzus atsevišķus tehniskus risinājumus. Šī uh, problēma ir uh, dalībvalstīs, kurām ir federāla sistēma, ir tiepaši Vācija šeit ir jāpiemina, ka pastāv risinājumi elektroniskajā iepirkumā, ko, piemēram, viena pašvaldība īsteno. Bet tikai tagad dalībvalsts līmenī ir centieni radušies radīt tādu kopīgu pieeju, tāda saucamā X eh, pasūtījums, iepirkums, lai būtu šāds instrumentu kopums, lai būtu, eh, lai vairāk varētu izmantot šajā elektroniskā iepirkuma procedūru. Vēl viena problēma attiecas gan arī uz klasisko iepirkumu, bet kur ir redzama arī nepieciešamība šeit eh, iet atsevišķās sistēmās, ir, protams, arī valoda barjera kas arī šeit eh, rada šķēršļus. Šie šķēršļi dažādi ietekmē iepirkuma atsevišķas fāzes. Par piekļuvi dokumentiem, iepirkuma dokumentiem, mēs esam konstatējuši, ka arī šajā jomā, raugoties uz tehnisko piekļuvi, pastāv tehniski šķēršļi, bet tas ir atkarīgs no tā, cik kompleksni, cik sarežģīti ir šis e, iepirkuma risinājums un prasības. Ir tādi samērā vienkāršoti piekļuvas risinājumi, kur ir vajadzīgs vienkārši parole un reģistrācijas uh, identitātes uh, numurs. Man ir arī vēl citādi uh, piekļuvi, tīpaši, ja kur ir pārobežu sakarā, tur arī piedāvātājiem ir sarežģījumi, tīpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, līdz ar to viņi distancējas no šāda varianta. Īpaši problēmas rodas fāzē, kad tiek iesniegti piedāvājumi. Arī šeit parādās valodas šķēršļi, šeit parādās temats, ka eh, šeit eh, e iepirkuma risinājumi ir ārkārtīgi atšķirīgi. Tas attiecas arī uz identifikācijas, piedāvātāja identifikācijas un audent, uh, eh, uh, um, viņa identifikācijas jautājumu. Arī e-paraksta jomā par to ir jārunā. Varbūt tas nav tā vēl skaidri nodefinēts. Ir runa par to, kurš ir piedāvātājs un kā es varu būt drošs par to, ka tas uh, informācija, kas nāk no viņa, patiešām arī nāk no viņa. Tas ir par identitāti. Tātad par iepirkuma direktīvām un normām. Šeit ir īstenībā nav tā ļoti daudz likumdošana, jo iepirkuma direktīvā uh, tur nekas nav teiks, pa, ka tur būtu kaut kāda elektroniskā parak, parakstu sistēma, kas nodrošinātu to. Tur tiek noregulēts tikai tās, ka uh, piedāvājumiem ir jābūt uh, slepeniem, bet par e-paraksta un identitātes tēmu tur nekas nav pateikts, tas nav noregulēts. Tas noved pie tā, ka par piedāvājumu iesniegšanu kādā formatā ir jānotiek, kā noregulējums dalību valstīs var būt ārkārtīgi atšķirīgs. Ir tāda modeļa kā, piemēram, Īrijā un Liebritānijā, kur ir samērā vienkārši, eh, tur ir lietotāja vārds un parole. Tas ir tā noregulēts un var identificēt, kurš tad ir piedāvātājs un uh, kas saturs tiek attiecīgajiem piedāvātājiem, uz to var attiecināts. Bet lielā, lielā daļā dalību valstu arī daudz modeļu Vācijā vai Austrijā strādā ar paraksta risinājumu, kur ir eh, šāds kvalificēts elektroniskais paraksts. Un arī šeit mēs atgriežamies pie problēmām, ko man kolēģi pirms tam jau stāstīja, proti, ka šeit ir īpaši pārobežu uh, Uh, risinājumos uh, ar šādiem elektroniskiem parakstiem. To nav, nav tik vienkārši iztenot visās dalībvalstīs. Tad rodas tāda savietojamības problēma starp dalībvalstīm. Lūdzu, nākamo slaidu. Joma par to, kā tiek pārbaudīts uh, šī uh, atbilstība. Blakus uh, valodas barjerē mēs esam konstatējuši, ka iepirkuma institūcijās pastāv tāda nedrošība. Kā tad uh, saturiski var kvalificēt eh, piemērotību, kas attiecas uz formāliem aspektiem, kā piemēram dažādiem certifikātiem, vai tas ir tikai oriģinālā derīgs un ar parakstu derīgs, vai arī savādāk. Šeit arī visu vēl varētu optimizēt. Tālāk par, par atskaitēm, par norēķiniem, pamatoties uz dzīvotieskajām atšķirībām, kas pastāv atsevišķās dalībvalstīs. Arī šeit ir tās punkts, uh, kur varbūt ne visi visu pieņēma, pamatoties uz atšķirībām dalībvalstīs, eh, dažiem varbūt ir bail eh, no civiltiesiskiem strīdiem, un tādēļ, kā piedāvātāja, viņi nevēlas iet šādā virzienā, piedalīties šādā elektroniskā procedūrā. Varbūt nākamos laiku tagad varētu. tas nav tāds oriģināls e iepirkums, bet ir arī modeļi un instrumenti, kas ļoti tā cieši sadarbojas ar šādu elektronisko iepirkumu. Tas ir temāts par pamat līgumiem, jeb ietvaru līgumiem. To visu var iztenot, protams, arī klasiskā veidā, bet, kā jau iepriekš tika teikts, bieži vien elektroniskais iepirkums, e, tajā tika izmantota arī šāda e, tāda centrālas iepirkuma institūta izmantošana institūcijas izmantošanu. Tātad šie pamata līguma, ko viņi strādā, um, ka, parasti tas ir 3-4 gadus, tāda slēgta sistēma, un tas nepieļauj tādu atvēršanos uz tirgu, un uh, arī citiem uzņēmējiem padarīt iespēju uh, piedalīties šajā tirgu. Uh, tas ir tāds trūkums, un šāda dinamiska iepirkuma sistēma, kas arī paredzēta kā iespēja, kā turpināt šo pamatlīgumu un pārvest to uz elektronisko līgumu sistēmu. Šeit ir jākonstatē, ka uh, tas eh, praksē tā netiek pieņemts, jo šeit eh, izmantošana arī tehniskā līmenī šādā sistēmā ir saistīts ar tādiem ļoti lieliem ieguldījumiem, it īpaši sākuma fāzē. Lūdzu, nākamo slaidu. Mums īpaši tika uzdots jautājums, kādā veidā apieties un strādāt ar šo īpaši nu, kritisko punktu, proti, kā tiek iesniegti piedāvājumi un kā var identificēt šos piedāvātājus, to autentiskumu. Šeit tiešām mēs uzskatām, ka ir jārīkojas un steidzami ir nepieciešams risināt pārobežu sadarbību, un uh, šeit arī līdzdalība ir jāatvieglo. Kā mēs konstatējam, izmantojot kvalificētu elektronisko parakstu, pagaidām nav tāda juridiskā drošība, un to nevar tā visu vienkārši izmantot. Iepirkuma juridiskā ziņā nav obligāti jāizmanto šie elektroniskie paraksti, un uh, šeit mēs raugoties uz uh, to, kā izmantot optimizācijas uh, potenciālus elektroniskā iepirkumā. Mēs ieteiktu modeļus, kā piemēram īrijā tie tiek izmantoti ar šādu lietotāju vārdu un uh, Eh, pāraules izmantošanu, to varētu izvirzīt centrā. To visu vajadzētu eh, atbalstīt ar eh, papildus instrumentu, kuru varētu lejuplādēt, lai izvairītos no manipulācijām, lai radītu šeit papildus drošības faktorus. Arī šis modelis ir saistīts ar daudz mazāk uh, sarežģījumiem, kas attiecas uz uh, sadarbspēju, uz valodas barjerām, uh, un arī dalību valstis, kuriem izmanto šos modeļus, eh, tur arī daudz, daudz labāk tās tos akceptēs eh, šajā elektroniskajā iepirkumā. Nākamais slaids, lūdzu. Tālākie soļi, kas no mūsu viedokļa raugoties būtu vēlami, būtu turpināt ļoti labo, bet arī daļai tādu paralēli notiekošos Eiropas Savienības projektus. Ir īpaši PayPal šeit jau ir daudz kaut ko panācis, lai to visu virzītu uz priekšu. Uh, un uh, šo projektu koordinācija varētu to, kas jau ir sasniegts, jau ļoti aktuāli un, un drīz vien jau pavirziet uz nākamo uh, līmeni un praksē to visu daudz labāk iztenot. Vajadzētu izvairīties no tā, uh, radīt kaut kāds jauns standarts blakus jau esošajiem. Tieši par standartizācijas jautājumu jau pastāv sistēma, pie kuras strādā. Un vajadzētu arī turpināt strādāt pie šīs sistēmas, lai izvairītos no papildus sašķeltības daļēji izteiktie ieteikumi par šādu obligātu e iepirkumu. Nu, mūsu viedokļi raugoties, nu, to varbūt, ka nevajadzētu kā obligāti Eiropas Savienības līmenī risinājumu ieviest. Ir jāņem tomēr vērā arī atšķirīgā attīstība dalību valstīs lai šāda varbūt kaut kāda noteikta ietekme, lai varbūt, ka tas būtu tāds obligāts šis e, uh, iepirkums, to vajadzēs vispirms harmonizēt un atbalstoši pasākums ieviest, lai to visu varētu iztenot. Tādēļ mums šos lietotājus ir, tā sakot, jāpaņem līdzi un viņas jāatbalsta, gan arī piedāvātā, gan arī ņēmēju, no ņēmēju puses. Uh, dalībvalstīs ir tā, ka ir šādas specializētas iepirkumu institūcijas, kuriem ir milzīgas zināšanas, bet liela daļa no šādām iepirkuma institūcijām mm, strādā arī pie ļoti daudziem citiem jautājumiem un nevis speciāli tikai pie iepirkumu jautājumiem. Tādēļ eh, šiem lietotājiem administrācijas līmenī vispirms vajadzētu ņemt vērā viņu, viņu aktuālo situāciju, tas sakot, paņemt līdzi viņus, lai viņi patiešām uh, varētu gan tehniskā līmenī uh, viņus ievadīt šajā tehniskajā sistēmā. Par šiem atbalstošiem pasākumiem, kas no mūsu viedokļa raugoties, kuriem ir milzīga nozīme, būtu labi arī vēl, lai vajadzētu pārstrādāt šo uh, iepirkuma direktīvu, tur vajadzētu vairākus punktus noskaidrot. Pirmais punkts daļai ir vēl šaubas, vai šo e iepirkuma direktīvu izmantošana, varbūt eh, tas ir diskriminējoši attiecībā pret maziem uzņēmumiem. Šeit vajadzētu skaidri pateikt to, ka tas nav tā, kā e-iepirkums rad. E-iepirkums ir likumīgs risinājums un nav nekādu juridisku iebildumu. Nu, mums vajadzētu vēl uzsvērt, ka tieši atbilstības pārbaudzē, pārbaudē vajadzētu eh, šeit eh, strādāt ar piedāvātāju pašu iesniegtiem dokumentiem un nevis ar eh, obligāti ar iestāžu iesniegtiem. Šis eh, piedāvātāja paša paskaidrojums ir deklarācija. Eh, varbūt, ka varētu prasīt arī no iestādēm, kā vēl trešo apstiprinājumu, bet šajā sagatavošanas fāzē īstenībā tas samazinātu šos izdevumus un izmaksas, ja būtu tikai un vienīgi šī piedāvātāja paša iesniegta deklarācija un dokumenti. Vēl, um, Potenciāls, kā visu optimizēt, Me, varbūt vēl vajadzētu pārstrādāt direktīvu, kā atvieglot tiešām ieviešanu. Sirsnieks, paldies jums par uzmanību un labprāt atbildēsim jums uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies! Es tagad varētu dot vārdu Haidei, ja viņa vēlētos kaut ko teikt par šiem iepirkumiem, jo tas ir viņas kompetencē. Jā, tā esam arī īsi. Godīgi sakot, tas nekas tāds ļoti jauns nebija, jo tas, kas ir pētījumā, to es tā lielos vilcienos jau visu zinu. Man galvenokārt interesē, ka šis e, iepirkums tiks e, iepirkts, e, integrēts iepirkuma direktīva nākamajā, nākamajos gados. Man šķiet arī interesanti, ka šajā pētījumā nemaz nebija runa par par to, ka Eiropas komisija šeit ir vairāk, viņai jāuzņemas vairāk politisko atbildību, politisko vadību, lai šādas atšķirīgās eh, iepirkuma platformas, lai tās tik būtu sadarbspējīgas. Un pagaidām tas tā nav. Ir tīpaši maziem un vidiem uzņēmumiem tādēļ ir īpaši sarežģīti tajā visā piedalīties. Eh, vispārējo, kas tika teikts, es atbalstu par to, ka vajadzētu vieglāk piekļūt jo tas nav pamatoti, kādēļ elektroniskais eh, iepirkums, lai, kādēļ, lai tas būtu tādiem augstākiem šķēršļiem sēsties nekā papīra formātā. Tam nav nekāda jēga, jo tas ierobežo piekļuvi un līdzdalības iespēju. Bet no otras puses arī jāsaka, ka to jau teicat arī par e-parakstu un arī piemēros ar eh, šiem, šiem zīmogiem. Ir vienkārši pa daudz standārtu, kas ir pārāk maz harmonizēta Eiropas līmenī. Tādēļ būtu vēlams, lai Eiropas komisija, lai uzņemto šo pateicīgo uzņēmumu, harmonizēt standārtus. Un eh, tiešām arī ieteiktu tādus formātus, kurus varētu ļoti labi praktiski izmantot, kas būtu tehniski neitrāli. Tas noteikti būtu tāds ļoti būtisks ierosinājums. Bet es vēlos šeit arī eh, manā ziņojumā iekļaut. Man tikai ir viena problēma, proti. Uh, Eh, te ir divas zaļās grāmatas, un tas ir, eh, ir viss ļoti garš sanāks. Varbūt vajadzētu izmantot triku un eh, daļu par e-parakstu iesniegt kā grozījumu, lai es varētu attiecīgi uh, ievērot lapušu skaitu. Bet tomēr es jums to angļu variantā jums atsūtīšu, lai jūs arī varētu iesniegt savus grozījumus. Paldies! Merci, Aide. Paldies, Haide! Es uh, vēlētos teikt, ka pilnībā atbalstu jūsu viedokli, ka tiešām ir absolūti nepieciešams uh, pieskaņoties 21. gadsimta prasībām. Barbara? Jā, mēs uh, arī šos labos piemērus, kurus jūs pieminējāt, īrija, Austrija, Igaunija, droši vien arī Portugāli, protams, arī Portugāli, to mēs visi varam iekļaut ņemt vērā. Es domāju, ka komisija arī bija klāt un jau pierakstīja jūsu priekšlikums, kas attiecas uz tehnisko uzlabojumu abām direktīvām. Bet eh, es vēl vēlētos tomēr jums pajautāt. Politiskais konflikts, kas ir, jums, protams, arī nebūs tāda gatava recepte, bet tomēr pajautāšu jums eh, visi sarežģījumi, kurus jūs pieminējāt, kā īstenot praksē. Tas ir sadursmē ar mūsu politiskajām idejām protams, eh, proti eh, veicināt šādus mīkstos kritērijus, tos atbalstīt, un mazos un vidējos uzņēmumus vairāk viņiem dot līdzekļiem nekā līdz šim šajā procedūrā. Tā īstenībā ir pretruna, tā kā tas līdz šim ir attīstījies ar elektronisko organizēto iepirkumu, elektronisko organizēto iepirkumu, īstenībā to visu aizkavē. Mans jautājums jums kā jūs blakus šiem tehniskajiem priekšlikumiem, ko jūs mums varētu vēl ieteikt, kādā veidā atrisināt šos politiskās vēlmes, ko mēs esam izteikuši jau parlamentā, un komisārs Barņē jau arī principā to ir teicis, kādā veidā mēs to visu varam saskaņot ar tehniskajiem parametriem. Paldies! Mein Verständnis nach ist... Tā kā es to saprotu, tas ir iespējams tas bija tā kā drusku arī tāds punkts jautājumā, vai tas rada kaut kāds trūkums vai nē vai ir šāda atbilstoša piemērošana šim elektroniskajam iepirkumam, bet šeit jau ļoti daudz uh, var secināt un radīt efektivitāti, ja šādas, nu, tādas tiešām tādas uh, arot prasmju fāzē vai arī vērtēšanas procesā. Ja mēs to visu ieja, iekļaujam tādā normālā, parasta ikdienā, sāties uz mīkstiem kritērijiem, protams, ka ir kaut kādi tādi masveida iepirkumi. Tur, protams, eh, arī mīkstos eh, kritērijus neņems vairāk kā tāds papildus kritērijus, bet arī kā formālu punktu, kas arī eh, e, iepirkumā to visu var vērtēt, proti prasības par, piemēram, izglītības prasībām, vai tas ir izpildīts vai nē. To, kā elektroniskā iepirkuma arī var iekļaut kā prasību, ko var pārbaudīt. Tādēļ es to visu uzskatu, ka to var iekļaut. Uh, tā nav tāda elektroniskais iepirkums no A līdz Z, līdz Ž, līdz visā aptvērumā, bet šeit eh, var arī eh, konkrētus eh, koncepcijas no nu, piedāvātāja puses tiešām var novērtēt, manuprāt. To es tā saprotu, bet tas nav nekāds trūkums un aizkavēšanas iemesls, kas aizkavētu piedalīties uh, bet tas nav nu, tādā e, tikai tīra elektriskā formā, no nu, sākuma līdz beigām, ir arī papīra formātā, bet, lai novērtētu šo, e, te var ņemt arī vērā šos mīkstos kvalitīvos kritērijus. Jautājums par e, maziem medveģiem uzņēmumiem. Piemēram, tas arī bija punkts, kas bija iekļauts mūsu pētījumā, cik es atceros. Dānijā tas bija, piemēram, ļoti daudz, tur arī ļoti daudz elektroskai rēķini un uh, Viņi ir izcinājuši tā, ka ir tāda centrāla institūcija, kas tieši mazākiem uzņēmumiem kā tāda palīdzības sniedz, ja runa ir par to, ka administrācija pārvalda nākotnē, eh, visi atsevērts varēs eh, tikai elektroniski. Ir kaut kāda valsts iestāde, kas apzināti tiek nodibināti, lai visu to īstenot šo jauno pasauli eh, pēdiņās, lai arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būtu iespējams. Tas viss tā tiek plānots. Atbalsts ir. Tas par to atbalstošie pasākumi no vispuses, tātad gan lietotājiem, gan arī iepirkuma devējiem. Tur ir arī visādas asociācijas, konfederācijas, dažādas iestādes. Tur varētu būt dažādi adresāti maziem vedējiem uzņēmumiem, kas šos soļus varētu atbalstīt. Un tas viss būs vienkāršāk, ja kopumā šo šķēršļu mm, samazinātu, pazeminātu. Tādēļ, protams, maziem vediem uzņēmumiem būtu daudz vieglāk piedalīties šajā elektroniskajā organizētajā pirkuma sistēmā. Paldies! Es eh, domāju, ka veiksmīgai debašu norisei vajadzētu vispirms dot iespēju izteikties deputātiem un pēc tam es došu vārdu arī komisijai vēlāk. Bet pirms es dodu vārdu Katrinai Štilerei, es vēlos uh, sveikt Hansu Pīteru Maieru uzaicināto apmeklētāju grupu. Ceru, ka jums uh, radīsies pozitīvs iespējas par iekšējā tirgus komistejas darbu. Katrīna, tagad vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pateicos arī pētījuma autorēm. Um, viena no lietām, kas mani ļoti iespaidoja, ir uh, Eh, to cilvēku profesionālisms, kam šie nosacījumi ir eh, jāīsteno, veicot elektroniskos iepirkums. Varbūt par to jūs varētu nedaudz pastāstīt sīkāk. Vēl viens jautājums ir par uzticību. Ja cilvēki sistēmai neusticēsies, tad viņi to neizmantos. Šeit ir arī tāda ka burkānu nūjas pieeja var būt īstenojama, ir nepieciešams mainīt attieksmi, eh, rīcības veidu un, eh, protams, ir svarīgi domāt par maziem vidējiem uzņēmumiem. Tas tā ir mūsu prioritāte Eiropas ekonomika. Eh, jūs uh, Eh, arī teicāt par šo eh, uzņēmumu nevēlēšanos eh, piedalīties. Tas arī bija interesants. Tālāk par atšķirībām dažādās dalību valstīs. Piemēram, Skotijā kopš lielākas autonomijas iegūšanas mēs īstenojam arī savu iepirkumu politiku. Uh, Un, uh, protams, ir nepieciešama sadarbība starp dalību valstīm un ir jāizmanto labākā pieredze pārrobežu sadarbība. Un jūs norādījāt, ka 19% no IKP veido publiskie iepirkumi, tādēļ tie ir tik būtiski. Un uh, Protams, ir svarīgi, lai šis process notiktu, uh, noritētu veiksmīgi saskaņā ar zaļo, zaļo grāmatu. Un jautājums, kā jūs saskatāt šo iepirkumu attīstību nākotnē? Paldies, Katrīna. Tagad vārds Haidē, kurai lūgus vārdu. Sorry, sorry, es ging nicht an. Ich wollte noch mal auf die Frage. Es atvainojos, gribētu uh, arī uz uh, Vēres kundzes jautājumu vēlreiz runāt. Es domāju, nedomāju, ka e, iepirkumu vajadzētu ieviest kā obligātu pasākumu. Mm, es arī nedomāju, ka visu var ārliet. Ir arī citas metodas, kā piemēram sarunu vēršanas procedūra, kas arī ir tikpat svarīgs, kad ir uh, runa par to, kā veicināt inovatīvas metodas. Uh, e, uh, iepirkums. Ir arī ļoti tādi standardizēti produkti, kas ir uh, atbilst tādiem, tādiem vienkāršotām procedūrām. Tas dod arī labumu. Un Eiropas Savienībā tikai 5% ir uh, ar elektronisko iepirkumu, kaut arī komisija jau šodien 50% vēlas sasniegt. Notiek, ka var daudz vairāk darīt, bet ne jau visam vajadzētu. Nevajadzētu tam aizstāt visas citas iepriekšējās metodas vai citas metodas. Merci. Paldies. Mūsu rīcībā vēl ir piecas minūtes, un tādēļ es došu vārdu Marijā Mirtu Karepulu no Eiropas komisijas uh, Sanko ģenerāldirektorāta. Jā, labdien! Es gan patiesībā nelūdzu vārdu, es pārstāvu Sanko ģenerāla direktorātu, bet mēs neesam atbildīgais ģenerāla direktorāts šajā jautājumā, un tādēļ es nevēlētos paust nekādus komentārus šobrīd. Priekšstādātāji, tā kā komisija nevēlas neko komentēt, ā, tomēr ir kāds no komisijas, kurš vēlas kaut ko teikt, lūdzu. Paldies, ka devāt mums vārdus. Esmu Žerārs Galērs, kas ir atbildīgs par elektroniskā paraksta jautājumiem. Es gribētu apliecināt deputātiem, ka esmu pierakstījis visus izteikumus un ierosinājumus. Vakar arī iepazinos ar ziņojumu, tas ir tiešām iespaidīgs, tas sasaucas ar mūsu uh, veikto pēdējo gadu laikā. Es aicinu arī visus tips iepazīties ar šo pētījumu. Uh, mēs esam veikuši nesen uh, pētījumu par uh, identifikāciju un autentifikāciju elektroniskajos parakstos Paldies, saka priekšsēdētāji, vai vēl kādam ir kādi jautājumi, vai vēl kāds vēlas izteikties. Ja tādu nav, tad noslēgsim šīs debates un pēc pāris minūtēm pāriesim pie nākamā jautājuma. Euh, alors, DG Sanko, Monsieur Tamas Molnar. Molnar. Es uh, lūgtu tos, kuri vēlas iziet no zāles, to darīt tūliņ un klusējot. Un tagad es dodu vārdu Eiropas komisijas pārstāvjiem, lai viņi mūs informētu par uh, pētījumu par EPC tīkla piecu gadu darbību. Un, un tagad vārds uh, Tamasam Molnārkungam no Sanko ģenerāla direktorāta. Paldies, priekšsēdētājs kundze, sveicināti godātie komitejas deputāti un apmeklētāji un visi tie, kuri ir gatavi veltīt dažas minūtes, lai klausītos par EPC darbību. Eiropas patērētāju aizsardzības centri tagad svin piecu gadu jubileju un komisija nolēma veikt uh, tādu izvērtēšanas uh, procedūru Šeit jūs uh, redzat fotogrāfiju un tie, kam ir cieši sakari ar, ar EPC centriem, varbūt kādu arī pazīst šai fotogrāfijā. Tagad īsts pārskats par to, kas ir šis Eiropas patērētāja aizsardzības centru tīkls. Tas ir viss Eiropas tīkls. Uh, biroji ir uh, atvērti visās dalībvalstīs, arī Norvēģijā un Islandē. Šī tīkla uzdevums ir informēt patērētājs un sniegt tiem atbalstu uh, pārobežu darbībās, ja viņi uh, iepērkas pār robežām vai apmeklē citas valstis. Uh, Mēs lepojamies ar to, ka 2010. gadā centri ir pieregistrējuši 71 tūkstotu kontaktu ar patērājiem, patērētājiem un kopš uh, tīkla izveidošanas 2005. gadā mēs esam pieregistrējuši 340 tūkstošus kontaktu. Mūsu budžets kopā iekļauts iekļaujot komisijas un dalību valstu finansējumu, ir 8,6 miljoni gadā. Un šeit jūs grafikā redzat arī, cik eh, lietas ir izskatītas katru gadu. Nākošajā slaidā jūs varat redzēt jomas, kurās rodas visvairāk eh, sūdzību. Uh, Protams, līderu loma ir transporta nozarei, otrā vietā ir atpūta un kultūra, trešā vietā ir restorāni un viesnīcas. Šīs ir tās ga trīs galvenās jomas, par kurām mēs saņemam visvairāk sūdzību. Ja jūs paskatāties Eh, tagad eh, uz otru daļu, kur ir runa par tirzniecības metodi, vai eh, tad visvairāk sūdzības saņemts par elektronisko komerciju, gandrīz divas trešdaļas sūdzību ir par šo jomu. Šeit visvairāk ir izteiktas pārobežu transakcijas. Nākošajā slaidā ir runa par ārējo izvērtēšanu. Komisija nolēma veikt šādu izvērtējumu divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai izvērtētu tīkla darbu un lai no otras puses uzklausītu neatkarīgas uh, institūcijas viedokli par to šo jomu. Es gribu uzsvērt, ka šā pētījuma rezultāti un secinājumi neatspoguļo komisijas viedokli, bet gan tā konsorcija viedokli, kas šo pētījumu ir veicis. Nākošajā slaidā ir sniegts pārskats par šo procesu. Es nevēlētos iedziļināties detaļās, lai nekavētu uh, pusdienu laiku šis uh, dokuments ir izplatīts, bet ja jums ir kādi jautājumi, esmu gatavs uz tiem atbal, atbildēt. Šā gada sākumā mēs uh, saņēmām gala ziņojumu un tajā bija centieni sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem. Un šis slaids varbūt ir viss svarīgākais. Uh, tajā ir runa par jautājumiem. Pirmais ir par uh, tīkla uh, būtiskumu un ietekmi. Vai patiešām patērētājiem tas ir nepieciešams, vai ir kādi mērķi un uh, pasākumi vēl papildus jāiekļauj, vai tas dod ieguldījumu Eiropas Savienības patērētāju politikas īstenošanā un attīstībā, un kāds ir ietekmes, Eiropa, kāda ir ietekme Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī. Tāpat tika uzdot jautājumi arī par efektivitāti un uh, konsekvenci šā tīkla darbā, uh, par uh, darbības rentabilitāti un ieteikumi iespējamiem uzlabojumiem tīkla darbā. Tagad par galvenajiem pētījuma rezultātiem. Pirmkārt, eh, pētījumā tika konstatēts, ka šī tīkla darbība ir rentabla. Eh, at, katrs eiro, kas ir ieguldīts šajā tīklā, nodrošina uh, sūdzību izskatīšanu par 1,77 eiro. Nākošā attiecība, ar ko mēs arī lepojamies, ir attiecība uz tiem zaudējumiem, ko cieš uh, patērētāji pārobežu darījumos. Šeit apjoms ir 500 miljoni līdz 1 miljārds eiro. Uh, sūdzības, kas ir izskatītas 2010. gadā, uh, ir par apjomu 4, 14 miljoni eiro, jeb tikai 2-3%. Bet jānorāda, ka šis apjoms 25 gadu laikā ir izaudzis par 25%. 20, 2010. gada rezultāti diemžēl nav iekļauts šai pētījumā. Un patiesībā šis uzlabojums, ņemot vērā 2010. gadu, ir 40%. EPC tīkls darbojas ne tikai patērētāja interesēs, bet arī uzņēmēja interesēs, nodrošinot godīgu konkurenci, nosakot standartus un nodrošinot, lai patērētājiem būtu vienādas tiesības visās valstīs. Tika aptaujāti arī EPC tīkla lietotāji par šā tīkla darbības. Eh, liederību, un 87% respondentu atzina, ka šis tīkls tiešām ir liederīgs. Tagad par trūkumiem. Diemžēl informētības līmenis par, šī, par šā tīkla pastāvēšanu ir ļoti zems. Tikai 15% pilsoņu un 20% uzņēmumu ir informēti par šādu tīklu pastāvēšanu un darbību. Un, protams, ir ieteikumi risināt šo problēmu. Tāpat uh, Uh, problēma ir uh, neskaidrais finansējums. Finansējums tiek nodrošināts ar gada līgumiem, līdz ar to nav iespējams izstrādāt ilgtermiņu plānus. Un pēdējais, bet arī vienlīdz svarīgs uh, jautājums ir ierobežotā piekļuve kaitējuma atlīdzībai, jo šis centrs nespēja Uh, panākt uh, savu lēmumu izpildi, un uh, daudzos gadījumos tādēļ arī cieši neveiksmi. Nākošajā slaidā ir parādīts, ka aptuveni 39% lietu ne, nav nonākušas pie kāda risinājuma. Un šeit ir arī sniegta analīze par to, kādu cēloņu dēļ nav bijis iespējams šīs lietas atrisināt. 75% gadījumu uzņēmums vienkārši nevēlējās šo lietu atrisināt. Tāds bija galvenais iemesls. Nākošajā slaidā ir sniegts pārskats par patērētāju aptauju. Un no tā mēs redzam, ka vairums patērētāji, kas izmanto EPC tīklu, ir ļoti apmierināti, daudz ir apmierināti, 11% nav neapmierināti. Un ar šiem datiem mēs ļoti lepojamies un esam paredzējuši šādus pētījumus veikt arī turpmāk. Tālāk par ieteikumiem. Šeit ir vairākas uh, ieteikumu grupas, un es uh, jums sniegšu īsu pārskatu par šiem ieteikumiem, un pēc tam esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Pirmkārt, uh, pētījumā ir runāts par popularizēšanu un atpazīstamību. Ir ierosināts veikt informācijas kampaņas sadarbībā pēc iespējas ar citiem Eiropas līmeņa spēlētājiem Eh, šeit ir sadarbība ar tiesību sargājošām iestādēm, patērētāju tiesību organizācijām, valdībām un, eh, un cit, citām pusēm, kas būtu ieinteresētas tālāk, eh, lai nodrošinātu finansiālo stabilitāti, ir pared, ieteicams mm, slēgt tādu ietvaru kontraktu ar valdībām, lai nodrošinātu finansējumu ilgākam termiņam. Tāpat ir paredzēts, uh, tas ir ierosināts ieviest uh, darbības kritērijas, lai varētu izveicināt darbi, izvē, izvērtēt darbību un nodrošināt finansējumu, bet šeit mums ir zināmi iebildumi, jo tas negluži atbilst finanšu regulas noteikumiem. Tālāk uh, par uh, ieteikumu par tīkla iekšējo darbību ir jānosaka standarti, jānosaka prioritātes, saskaņota pieeja lietu risināšanai. Un ļoti būtiski ir arī tas, ka ir jāpadara skaidrāka EPC loma attiecībā ar uh, tiesību sargojošām iestādēm un citiem sadarbības tīkliem. Uh, par atpazīstamību uh, daudz mēs dzirdām pats Solvit un, un citiem tīkliem un ir jābūt cilvēkiem skaidrībai, ko kurš dara, kādas ir kuram darbības joma. Ir nepieciešama arī labāka sadarbība ar citiem tīkliem, tiesība aizsardzības tīkliem un citiem, bet tāpat tiek uzsvērts arī, ka ir vairāk jāpopularizē tīkla sasniegumi. Nākošajā slaidā ir arī iekļautas tiešas rekomendācijas par atpazīstamību, uh, Es minēju Solvit, Finnetu, arī Rapeks varētu pieminēt, bet šis EPC nav tāds atpazīstams nosaukums. Angliski tas ir ECC, bet ja jūs pārtulkojat to uh, citā valodā, tad šis nosaukums mainās, un tādēļ būtu jādomā par tādu nosaukumu, kas būtu vienāds visās valodās. Uh, tāpat tiek ierosināts veidot nacionālās interneta uh, vietnes, kuru struktūra būtu vienāda un kas sniegtu tādu pašu informāciju visās valodās, lai būtu saprotams, ka tas ir tiešām tīkls, nevis vienkārši tādu atsevišķu centru grupējums. Tāpat ir, būtu jāplāno Eh, katru gadu populari, eh, šīs eh, tīkla popularizēšanas pasākumi, sabiedriskās attiecības un arī jāattīsta sadarbība ar uzņēmējiem un uh, uzņēmēju darbības multiplikatoriem tādiem kā lidostām, ostām, uh, dzelzceļa stacijām. tiek uzsvērts, ka ir nepieciešams sadarboties ar šādām uh, organizācijām un ar uzņēmējiem. Tāpat vēl tiek uzsvērti citi aspekti par ADR un to fakultatīvu attīstību. Jūs zināt, ka uh, Sanko ģenerāldirektorāts strādā pie līdzīgām iniciatīvām, un mēs varētu nākt klajā ar um, priekšlikumiem diezgan drīz. Uh, šā slaida lejas daļā ir norādīts, ka ir uh, jāpatur prātā arī tas, ko sabiedrība iegūst no šo tīklu darbībām. Protams, var aprēķināt finansiāli ieguvumus, bet ir arī tādas lietas, ko nevar aprēķināt. Kā mēs varam atjaunot zaudēto uzticību pārobežu darījumiem, un to nevienmēr var aprēķināt naudas izteiksmē. Šis aspekts ir svarīgi spēks, un tas jāņem vērā līdztekus arī finansiāliem tīklu darbības apsvērumiem. Uh, ir pasākumi, kas jau ir uzsākti. Šajā mēnesī ir uzsākta popularizācijas kampaņa, um, kas uh, turpināsies gadu vai varbūt nedaudz ilgāk. Uh, Atsevišķās valstīs jau ir uzsākti pilotu projekti, saskaņojot interneta mājas vietņu eh, veidolu. Ir izveidota arī konsultatīvā grupa par sadarbību starp Eiropas patērēta aizsardzības centriem un, un eh, patērētāju aizsardzības sadarbības centriem dalību, lai veicinātu šo darbību dalību valstīs. Tāpat uh, tiek veidots lietu izskatīšanas protokols, lai saskaņotu vienotu pieeju visā Eiropas Savienībā. Tas ir iekšējs EPC dokuments. Un gribu norādīt, ka ir izveidots arī pilotprojekts, tas gan tā nebija iecerēts, bet tas ir izvērties par pilotprojektu. projektu. 2009. gadā patērētāju uh, samita laikā tika izveidota darba grupa par autonomas jautājumiem. Par šiem jautājumiem arī uh, parlamenta deputāti ir interesējušies un uh, Eh, šķiet, ka šās nozares pārstāvi ir eh, satraukušies par savas nozares negatīvo reputāciju, un viņi vēlas kļūt draudzīgāki patērētājiem. Un tagad mēs vēlamies izveidot tādus informācijas materiālus, lai ņemtu vērā gan patērētāju, gan uzņēmēju intereses. Un eh, noslēgumā šeit jūs redzat um, darba grafiku. Ir uzsāktas konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm. Mēs konsultējamies arī ar dalību valstīm par patērētāju tiesību politiku. Mums arī ir liels prieks uzklausīt jūsu viedokli par šā pētījuma rezultātiem. Līdz vasaras beigām ir paredzēts pārskatīt uh, tīkla darbības mērķus. Un uh, līdz uh, gada beigām ir paredzēts nobeigt šo procesu un arī pārskatīt finansējumu iespējas dalību valstīs. Un nu, liels paldies par uzmanību! Merci, uh, de... Paldies par šo ļoti interesanto piestātināto prezentāciju. Tā atspoguļo jūsu uzdevuma sarežģītību un daudzos aspektus. Man ir tikai viens jautājums. Es izmantoju iespēju uzdot šo jautājumu. Jūs daudz runājāt par patērētāju apmierinātības līmeni, bet uh, Eh, tā pašā laikā nedrīkst aizmirst uzņēmumus, un šeit ir nepieciešama sadarbība vietējo pašvaldību līmenī, dalību valstu līmenī. Un, eh, protams, viens ļoti būtisks jautājums šai jomā ir finansējums. Jūs norādījāt, ka jūsu vajadzības būtu krietni uh, lielākas, un tas ir nepieciešams, lai eh, pilsoņi vairāk atbalstītu Eiropas Savienību. Man jautājums, kāda jums sadarbība ar dalību valstīm šajā jomā, un es dodu vārdu Haidei, un pēc tam Margaritai lūdzu. Paldies par šo ziņojumu. Paldies arī par pētījumu. Tas ir ļoti interesants. Tieši tie paši jautājumi ko jūs pieminējāt beigās, man, protams, arī radušies. Vai patērētāji kaut kur nebūs eh, pārslogoti, jo pastāv ļoti daudzi šādi tīkli, un tad vēl nāk arī patērētāja tiesību aizsardzības organizācijas, un tas ir milzīgs daudzums, kas ir atbildīgi par patērētāju tiesību jautājumu, un nav skaidrība, pie kā īsti jāgriežas. Jūs par to runājat, jūs arī teicāt, ka vēlaties to risināt. Es ceru, un domāju, ka tur ir eh, ļoti ātri jāatrod risinājumi. Tas pat attiecas uz finansējumu. Ja mēs vēlamies līdzekļus labāk novadīt, tad būs labāki rezultāti nekā, ja mēs tērējam šādam milzīgam tīklu skaitam un patētu uztver kā tādus drīzāk konkurējošus tīklus, nevis atbalstošus un kopīgus tīklus. Viens cits jautājums, kā jūs ARD vēlaties iekļaut, jo es uzskatu, ka tas ir svarīgi, lai uh, tas tiktu viss sasaistīts ar šo ARD. Manuprāt, es pēc četriem gadiem biju Vašingtonā un tur tikāmies ar patērētāju organizācijām. Uh, un tur parādījās, ja ir juridisks risinājums, diemžēl daži kolēģi, kuri pret to, viņi nav klāt. Ja ir likumīgs, likuma risinājums kā kolektīvā prasība, tad uzņēmumi daudz vairāk ir gatavi investēt alternatīvos šādās uh, strīdu risināšanas metodēs ja viņi nevēlas šādus tiesas procesus, un viņiem daudz eh, lielāka interese jau eh, sākumā strādāt ar patērētēm un izstrādāt alternatīvas metodas, bet mums, diemžēl, tāda ideoloģiska eh, cīņa komitejā. Ļoti žēl, jo pragmatiska, pragmatisks risinājums būtu, jo kolektīvās prasības, kaut jau prasībai vajadzētu būt pēdējai metodē, bet ja tā pastāv kā iespēja kaut kur griezties tiesā, tad domāju, ka visi šie tīkli no uzņēmuma puses daudz vairāk tiks atbalstīti un daudz vairāk uh, par tiem cīnīsies. Un man ir ja pārsteidz, cik uh, daudz ASV uzņēmumu tieši atbalsta šāda veida tīklus. Paldies! Merci, Aidu, madame. Paldies. Uh, tagad Hanslīks kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Lies paldies uh, par prezentāciju Šī bija interesanta prezentācija. Man daži ierosinājumi. Es domāju, ka daudzas problēmas radās, jo trūka informācijas patērētājiem par to, ka pastāv šāds tīkls. Manā valstī, kad es vaicāju, vai cilvēki kaut ko zina par šo tilku, tīklu, tad visi brīnās cilvēki nezina par tādu tīklu, un es domāju, ka tāpēc mums vajag informācijas kampaņu. Tas, ko jūs uzsākāt, tas, ko jūs teicāt, jūs Polijā ir uzsākta kampaņa, bet ja es mēģināju uh, kaut ko uzzināt par šo kampaņu, kaut kādu informāciju, tad es neko neatradu. Tas nozīmē, ka kaut kur ir saziņas problēmas un informācija pietiekoši nenonāk pie patērētājiem. Patērētāju organizācijas nedara pietiekoši informējot patērētājus, jo tīkls ir ļoti labs instruments un patērētājus vajag mudināt to izmantot. Tāpēc es gribētu ļoti atbalstīt šo informācijas kampaņu rīkošanu. Būtu labi padomāt arī par vienu Eh, tīkla nosaukumu, teiksim, līdzīgi kā Rapex vai Solvit. Manā valstī patiešām nosaukums atšķirtos, un apvienotā karalistē būtu cits nosaukums, mums vajadzētu no tā izvairīties. Un eh, pareizi pieminēts eh, tas, ka uzņēmumi nevienmēr ir tik, tik ļoti grib atbildēt uz vēstulēm, kur būtu kaut kāda runa par zaudējumiem iespējams, ka viņi nezina par šiem alternatīviem strīdu risināšanas mehānismiem, e, un e, viņi domā, ka tur būs milzīgi garas tiesāšanās. E, MVU arī būtu jāinformē par šiem te alternatīviem strīdu risinājumiem, pasakot, ka viņiem nav jāzaudē savu labā slava tiesā, un viņi var izmantot šos te EDR procedūras. Un tamdēļ es gribētu ierosināt, eh, ka ap, informēšanas kampaņas jārīko biežāk, plašākā mērogā. Es saprotu, ka naudas problēma ir, bet ja mēs gribam labu rezultātu un apmierinātus patērētājs, mums par to jādomā. Jā, jūs teiktais tiešām ir ļoti būtiski, un es to atbalstu, bet varbūt tas būs arī izaicinājums Polijas prezidentūrai ķerties pie šā jautājuma. Jā, jums ir taisnība, es nodošu to Polijas prezidentūrai, un viņi noteikti par to arī domās. Es to teicu, jo Francijā bieži vien es esmu teikusi, ka daudz gaidu no polijas prezidentūras un gaidu, ka viņi mainīs mūsu tēlu. Un, protams, es domāju, ka mums ir daudz darāmā kopā ar polijas prezidentūru, un tagad es dodu. Jā, vai kāds vēl vēlas uzstāties no deputātiem? Ja ne, tad tagad dosim atkal vārdu mūsu viesim. Paldies par uh, jautājumiem un komentāriem par to, ko runāju savā prezentācijā, un es uh, mēģināšu atbildēt. Pirmkārt, par ECC statusu. Tās nav patērētāju organizācijas, divas trešdaļas Eiropas patērētāju tīklu uztur nacionālās iestādes, iestādes un ministrijas. Tikai viena trešdaļa atrodas patērētājos. Piņemsim, Polijā e, ir, šī ir ieviešanas, ja izpild, likuma izpildes aģentūra. Vācijā ir atšķirīga situācija, tur ir neatkarīga iestāde, kas at Mm, kur ir eh, mm, atšķirīga struktūra. Tātad struktūra ziņā mēs atšķiramies. Un tomēr eh, šajā jomā nav konkurences. Es nezinu nevienu patērētāju organizāciju, kura nodarbotos ar pārobežu jautājumiem. Tātad ECC iestādes ne, nekonkurē savā starpā. Un tam eh, nav strīdu par finansēšanu. Mēs atstājam to dalību valstu ziņā, lai tā izlemj, kā to labāk organizēt, ja mēs uzticamies uh, dalību valstīm. Ja mēs runājam par uzticēšanos, kāpēc uzņēmumi e, nerisina šos te strīdus, es teiktu, ka varbūt tas ir jautājums par kultūru. E, Mēs zinām, ka Skandināvijas valstīs 80% strīdu e, tiek risināta ADR līmenī un tiesā pat nenonāk. Tātad gan firmas, gan perso privāta personas grib e, noslēgt vienošanos. Ja paskatāmies e, uztver citās valstīs, jo īpaši dienvidos cilvēkiem ir vienalga, viņi neusticas šim lēmumam un viņi neuzskata, ka šāds te risinājums būtu apmierinošs, un tāpēc firmas un privāta personas nevērš ADR. Tāpēc es domāju, ka te ir vajadzīgs arī tādas eh, domāšanas pārmaiņas eh, par lēmumu. Eh, ADR lēmums ir saistošs, un tur ir jautājums par iejaukšanos nacionālā juridiskā sistēmā, un tā tam nevajadzētu būt, jo tam ir tiesas. Uh, Mums ir nacionālie noteikumi, lai risinātu strīdus, tātad EDR jāpaliek brīvprātīgai sistēmai par kolektīvo prasību. ASV tas strādā labi, protams, par to atšķiras viedokļi, vai tās labi strādā vai ne. Strādā labi, bet tur ir tāds kā spiediens, kas noved pie tā, ka arvien vairāk izmanto ADR. Jā. Uh, Komisija to zina, un mēs esam sākuši strādāt, ne mana nodaļa, bet eh, man viena cita nodaļa ir sākusi darbu pie tā, un iespējams, ka eh, vairāk kā pusē dalību valstu rādē ir sistēmas, un tagad ir jautājums, kā mēs varam sniegt, kaut, nodrošināt kaut ko sistemātiski, ne tikai patērētājiem. Uh, Uh, matērētāju gadījumu, bet arī konkurences gadījumiem. Tātad komisija iekšēji pašlaik strādā pie optimalizācijas, lai izstrādātu noteikums abām jomām, un darbs jau patiešām notiek, un tad mēs arī varēsim iet uz priekšu. Par finansējumu. Tā ir problēma, protams, un mēs ceram, ka varēsim noturēt vismaz to pašu finansiālo līmeni nākamajā finanses perspektīvā. Protams, ekonomiskie apstākļi nav tik daudz sološi, bet es ceru, ka mūsu mērķi ir pārliecinoši, ka pārliecina jūs un arī pad, lēmumu pieņēmējus padomē attiecībā uz finansējumu. Vairāk varētu būt darīts, ja mums būtu vairāk naudas, diemžēl. ECC saka, ka viņi ir pārslogoti, nepārāk daudz lietas var apskatīt, un tāpēc mēs esam ļoti piesardzīgi attiecībā uz kampaņām. Ja viņi saka, ja mēs reklamēsim savu pakalpojumu, es saņemšu vairāk lūgumu, pieteikumu, sūdzību, bet es nespēšu tos apstrādāt. Uh, man vajag vairāk strād, darbinieku. Tā tad nav runa par to, ka mums trūkst reklamēšanas, kas arī ir dārga, bet eh, ir runa arī par resursiem, cik daudz mēs spējam paveikt. Liels paldies par atbalstu, eh, par vienotu nosaukumu tirku, eh, tīklam. Es ceru, ka mē, mums izdosies veiksmīga kampaņa. Tai, e, tai gan ir atvēlēta tikai 200 tūkstoši eiro 12 valstīm, tā kā diezgan maz tas ir, teiksim, ja Google ieraksta šo te, e, šo te, tātad Google meklēšanā var e, meklēt, teiksim, patērētāju sūdzības, teiksim, vai garantijas ierakstīt, tad mēs ceram, ka ECC parādīsies um, šajā meklēšanās. Un, protams, arī baneri, reklāmas baneri tiks izvietoti. Un tādējādi ar šīm caurskatāmām kampaņām cerams mēs varēsim pārbaudīt, vai šīs kampaņas ir vajadzīgas vai ne. Ja tās būs labas, tad uh, mums būs arī rezultāti un mēs varēsim prasīt kaut ko vairāk. Es ceru, ka es spēju atbildēt uz visiem jautājumiem, ja ne, lūdzu atgādiniet. Paldies. Merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de Paldies, mums rīcībā vēl ir atlicis nedaudz laika. Paldies par jūsu teikto un arī par finansējumu. 200 tūkstoši eiro 12 valstīm. Tas tiešām ir īsts izaicinājums. Mēs jums vēlam veiksmīgi darboties ar nelielu līdzekļu apjomu. Jūs zināt, ka pagājuši nedēļ Strāsbūrā parlaments nobalsoja par budžetu. Jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Jūs vienmēr esat arī uh, laipni gaidīts mūsu komitejā. Un es ceru, ka polijas prezidentūras pārstāvi arī ar mums sadarbosies. Tas tikai nāks par labu Eiropas patērētājiem un finansēm. Uh, Vai vēl kādam deputātam ir kāds jautājums uzdodams? Ja nē, tad um, noslēdzam debates. Paldies jums, vēlam veiksmi un drosmi jūsu darbā. Šī politika tiešām ir ļoti būtiska un mums ir nepieciešams piešķirt ne tikai materiālos, bet arī cilvēku resursus šai, šai jomai un jāīsteno arī sadarbības starp dažādām institūcijām. Paldies! Tā kā zālē nav daudz vairs deputātu, es gribētu jūs tomēr informēt, ka šo pēcpusdienu 15. notiks referenta un ēnu referentu tikšanās par švāba ziņojumu par patērētāju aizsardzību. Tas notiks aizslēgtām durvīm šis pasākums un pēc tam mums notiks viedokļu apmaiņa par Kreutzmana kunga ziņojumu. Līdz ar to līdz šai pēcpusdienai.